Ok, ladies and gentlemen, let's start. Dāmas un kungi, sāksim darbu. Herzlich zu unserer heutigen Sitz. Sveicu jūs sirsnīgi šodienas sanāksmē. Mums ir no rīta jāizskata kopā trīs darba kārtības punkti. Pirmām kārtām Eiropas uh, atom savienība, uh, pētniecība un izglītība. Tad visi šie jautājumi Uh, šos jautājumus izskatīja mūsu kolēģis Bžezina. Mums ir trīs dokumenti. Ziņām projekts arī jums ir acu priekšā, nu tad lūdzu, Bžezina kungs. Un tad diskutēsim par to. Vážený oh, pane předsedo. Nē, Černievska kungs gribēja būt pirmais. Atvainojiet. Es varu, gribu apsveikt mūsu priekšsēdētāju. Viņam šodien ir dzimšanas diena. Tātad no visiem, no visiem es sirsnīgi sveicu, lai gan tika lūgts, lai uh, tas nenotiktu tā pārāk oficiāli, jebkurā gadījumā varam tā ļoti personiski novēlēt viņam to labāko. Es zinu, ka jums. Es, es zinu, ka ar katru nākamo dzimšanas dienu cilvēks kļūst ar vien gudrāks, un es ceru, ka tā ir noticis arī jums. Ganz herzlichen Dank. Paldies! Nu, es vispār cerēju, ka neviens pat nepamanīs, ka es kļuvu vienu gadu vecāks, bet tagad gan, Žizina kungs. Priekšsēdētāja kungs, varu no sākuma teikt, ka arī no manas puses ir visu to labāko dzimšanas dienā. Bet ir ļoti svarīgi tagad atgriezties pie mūsu jautājuma. 7. martā komisija nopubliskoja eh, likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz to, lai turpinātu atomenerģijas eh, kopienu līdz 2020. gadam. Un viens no padomas lēmumiem attiecībā uz, uz uh, ietver programmas uh, izmantošanu. Nu, varu pavisam īsi teikt, ka šie priekšlikumi attiecībā uz Euratom uh, darbību uz 12. un 13. gadu uh, ir pieņemami. Mēs šeit runājam par piecu gadu Eh, cikliem, tagad ir doma izveidot septiņu gadu ciklus, respektīvi pagarināt uh, ciklu par diviem gadiem. Būtiskākais šeit ir nodrošināt uh, nu, drošību, lai uzlabotu pilnībā atomenerģijas uh, izmantošanu, piemēram, tādos jautājumos kā medicīnā. Piemēram, Šeit ir jāsaskata saiknes ar rūpniecības iniciatīvu, kā arī ar SNII. Viena no sešām Eiropas uh, rūpniecības iniciatīvām saskaņā ar uh, Eiropas kopējo plānu, lai izmantotu atomtehnoloģiju. Un no manas puses ir komentārs attiecībā uz to, kā situācija ir attīstījusies pēdējā laikā. Jā, mēs varam dažādi izturēties pret atomenerģiju un pret to, kā šī enerģija e, jāizmanto un kādā veidā jāražo. Tas ir absolūti leģitīmi un jautājums, protams, paliek, vai izmantot atomenerģiju vai nē. Kādā veidā mēs varam izmantot atomelektrostacijas. Un šos jautājumus šobrīd lemj atsevišķās valstis. Te pašā laikā es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi turpināt Uh, pētīt atomenerģijas izmantošanas iespējas. Uh, pēc Fukushimas varam teikt, ka atomenerģija ir jānodrošina lielāka pētniecība. To Fukushima ļoti labi pierādīja. Tas attiecas gan uz to, kā mēs varam drošāk uh, ražot atomenerģiju, jārunā par ceturtās paudzes atomģeneratoriem. Tātad visi šie jautājumi ir jāapspriež kopā, lai gan vēlreiz teikšu, ka lēmumu pieņemšana ir atsevišķo valstu rokās. Tātad ir jāuzlabo drošība, efektivitāte un jānāk klajā ar jaunām tehnoloģijām. Un vēl viens svarīgs jautājums ir, lai uh, Eiropas rūpniecība būtu konkurētspējīga un šeit lēmuma ir eh, minēts arī tas, ka Eiropas Savienībā turpināsies atomenerģijas ražošana un izmantošana Vēl vienu faktu gribu pieminēt, ir tas, ka šī likumdošanas iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga. Tādēļ, ka ir jāatcerās, kas šobrīd notiek Lielbritānijā, jo runa ir par finansējumu attiecību uz džet projektu, un ir ļoti svarīgi nodrošināt pētniecības un ražošanas nepārtrauktību, un lai turpmākajos gados uh, nodrošināt attiecīgu finansējumu, kas tika garantēts līdz šim. Es pats uzskatu, ka ir iespējams mans, pa, panākt konsensu arī uh, atomenerģijas uh, pētniecībā, tāpēc es ar lielu prieku turpināšu sadarbību ar galveno referentu. Un vienīgais, ko es vēl gribu pieminēt, ir tas, ka tālākā attīstība ir paredzama ļoti strauja, Un, un kā jau 6. Uh, septembrī būs uh, attiecīgi jābalso par šo priekšlikumu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par šiem ievadvārdiem. Un neviens nav pieteicis runāt. Hercauga kons, lūdzu. Yes, uh, thanks, thanks. Jā, paldies, priekšstādātāji. Es gribētu sveikt referentu par to, ka viņš eh, pavadīja visus savus vasaras brīvdienas ar šo ziņojumu. Eh, Ziņojuma termiņš bija ļoti ciešs, visiem šiem ziņojumiem bija jābūt gataviem šodien. Protams, vasarā strādāt ir daudz grūtāk, bet šajā gadījumā šķiet, ka tas bija pat vieglāk, jo eh, citas iesaistītās puses komisijā un parlamentā uzskatīja to par tādu, kā ka E, tiltu, kas e, aizpilda e, trūkumus atomenerģijas jautājumos. Man šķiet, ka šī pieeja ir pareizi, jo mūsu mērķis ir drīzāk vērsts uz budžetu nekā uz jebko citu. Vairumā parlamentu grupu mēs mēģinam sasaistīt Eiropas budžetu un daudzgadu finanšu schēmu ar Euratomu plānu. Man šķiet, ka tas ir galvenais plāns, galvenais mērķis, tā mēs varam panākt, ka mēs vismaz nezaudējam enerģētikas jomu debatēs par šo lietu. Turklāt es uzskatu, ka vairums politisko grupu, katrā ziņā mūsu politiskā grupa, ir atjautusi, ka tad, ja notiks liels pārmaiņas atomenerģijas jomā, tad ir jāpastiprina zinātne dažās jomās, tajās jomās, kuras iespējams e, nešķiet tik svarīgas, kāds tas ir šodien. Tā tad ir jānodrošina finanšu resursi, izpētē jaunajiem, mm, jaunajām darbības jomām, neskatoties uz to, iespējams, mēs gatavosim grozījumus, lai tajos izskanētu iespējamās jaunās atomenerģijas pētniecības jomas, tāda kā labāk drošība un līdzīgas lietas. Mēs pat labam strādājam šajā virzienā, taču mēs arī cenšamies uh, panākt konsensu šajā komitejā, lai nodrošinātu finanšu līdzekļus. Vai tā būtu uh, darbību, vai, vai cilvēki būtu par vai pret atomenerģiju, mums tomēr jāpanāk, lai visi piekrist par finanšu līdzekļiem. Tātad šajā komitejā mēs pie tā strādājam, mēs domājam, ka mēs izdarījām lielu darbu jau, līdz šim. Un mums, protams, jāskatās tālāk, kas notiek padomē. Jāizskata daži padomas priekšlikumi. Un kaut kā varētu mēģināt tos izmantot mūsu ziņojumā, lai panāktu labāku vienošanos ar parlamentu un padomu. Es domāju, ka mēs ejam pareizajā virzienā un tad mūsu darbs sekmēsies. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Mr. Metsaro. Sārau, mēs Sārošu kungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kā jau, tā kā mans kolēģis runāja čehiski, tad es reaģēšu slovāku valodu, tā jūs man labāk sapratīsiet. Gribu pateikties manam draugam Šežīnas kungam par viņu paveikto darbu. Viņš ir īstenojis ļoti labu darbu. Un šī ātumpētniecības joma ir tāda, kam jābūt ļoti svarīgai, ņemot vērā Fukušunas negadījumu un ņemot vērā, vērā arī citus jautājumus, uz kuriem norādīja Fukušimas nelaime. Nu, jāņem vērā arī daždalībvalsts reakcija, viņa attieksme pret uh, atomenerģiju nākotnē. Es pilnīgi piekrītu uh, Bržažīnas kunga mums ir vajadzīga vairāk uh, atomenerģijas uh, drošības. Ņemot vērā Fukušimā notikušo, mums jāskatās, jāizvērtē, kas tur īsti notika un jāizskata iespējas, kā mēs varētu vairāk eh, iestāties par atomenerģijas pētniecību, runājot par atbalsta schēmu atomenerģijas zinātnē. Uh, tad tā mums būtu jāstiprina. Kā jau sacīja Hersons kundze, mums jānodrošina attiecīgie līdzekļi, kas būtu atbilstoši mūsu pētniecības plāniem. Ir taču jauni, jaunas jomas, kas jāizpētī, piemēram, atom, atkritumi un to uzglabāšana. Jānodrošina arī drošs transports atom materiāliem. Uh, Tas viss eh, jāpētī nākotnē šī zinātnes ietvaros un ilgtermiņā. Atomenerģijas eh, zinātnes programmai arī būtu eh, jābūt mērķētai uz saplūšanu. Itres projekts pat labāk nav īpaši populārs, taču es domāju, nākotnē Mums vajadzētu visiem atturēties no muguras pagriešanas pret ātomenerģijas uh, izpēti, un tā vietā mums ir jāstrādā vairāk pie tās. Paldies! Nākošais ir Fojurans Islī, lūdzu. Uh, Ulāgaņā v... Paldies! Ieguldījumi enerģētikas jomā Eiropas Savienībā pēdējo 30 gadu laikā bija pārāk zema. Tas pats attiec arī uz investīcijām pētniecībā. Galvenais, ka nebija pietiekoši daudz ieguldījumu atomenerģijā, jo īpaši pēc Černobiļas atomkatastrofas. Un tā mēs bijām spiesti secināt, ka mūsu piegāžu drošība nav kaut kas pašsaprotams un ka līdz ar to mums vairāk jādomā par investīcijiem šai, šai, šī tipa enerģijai. Mēs nevaram iestāties pret kaut kādu enerģijas veidu. No otras puses šim enerģijas avotam jābūt drošam. Tāpēc es domāju, mums ir jāmaina šis konteksts vispārējā noskaņa, un tieši ar to mēs tagad nodarbojamies. Es domāju, ka attiecīgs finansējums ar to ir cieši saistīts. Es pilnīgi piekrītu referenta paustajām idejām, un es viņu ar to varu tikai sveikt. Es domāju, mums jāsniedz atbilstoši atbildus Fukušīmas negadījumu. Tad mums ir ne tikai jāuztur pašreizējais drošības līmenis, bet arī jāuzlabo tas. Šāda ir pašreizējā praksa Eiropā. Taču mums arī jāskatās nākotnē uz ceturto, ceturtās paudzes mm, atomenerģiju. Tā mums ļaus labāk izmantot mūsu resursus. Es domāju, ka mums jāpaliek optimistiskiem. Da je potrebno zanje ustrezno poskrbeti in da je ena od možnosti. Uh... Un mums arī jādomā, kā mēs varam rūpēties par atomu atkritumiem, kā tie būtu jāuzglabājami. Vēl viena iespēja, kas ar vienu ir jāizskata, ir šādu atkritumu pārstrāde. Otraizē pārstrāde. Vēl es gribētu pievērsties cilvēku resursiem. Ziņojums, uh, referents nāca klajā ar grozījumu, kas norāda uz cilvēku resursu nozīmi. Ja mēs paraugāmies uz atomenerģijas izraisīto risku, tad mēs saprotam, ka daudz vairāk uh, tur ir vainīgs eh, tieši cilvēku faktors, nevis tehnoloģijas. Ziņo eh, referents saka, ka mums ir eh, jāiegulda vairāk mūsu cilvēku resursu izglītošanā un pārkvalifikācijā, pastāvīgā kval kvalificēšanā. Skaidrs, ka atomenerģija jābūt daļai no mūsu enerģijas avotiem. Taču te mums arī būtu jāuzsver tas, ka jāpievērš īpaša uzmanība ātom drošībai. Šai jomai nepieciešams papildu finansējums, jo ātom drošība, jo īpaši ņemot vērā Fukušīmas negadījumu, ar vienu ir jāuzlabo. Un te es varu pilnīgi piekrist manai kolēģei Hercogas kundzei, kas arī to minēja. Runājot par laika grafiku, es uzskatu, ka ir pareizi šo laika grafiku saskaņot ar citām strateģiskajām jomām, ar to laika grafikiem. Tāpēc, domāju, referenta pieeja ir pareizi. Mums te jāparāds kaut kāda uh, pārskatāmība, mm, jā, jāsaskaņo ar citiem, uh, citām jomām. Paldies priekšsēdētāji. Tošinovska kungs. Vēlos mūsu referentu atbalstīt un apsveikt arī. Jo skaidrs, ka šobrīd diskusija nav tik vienkārši pēc Fukushimas negadījuma. Daudz uzskata, ka nam ne enerģija ne, nav jāizmanto vispār, tāpēc arī viņš strādāja diezgan sarežģītos apstākļos un, manuprāt, viņam sanāca labs rezultāts. Es, protams, ne, negribu tagad atkārtot to pašu, ko ir teikuši citi kolēģi, Bet vienkārši pieminēšu to, ka es atbalstu viedokli, ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt izpēti pēc Fukušīmas katastrofas. Šī katastrofa, protams, nenozīmē, ka atomenerģijas jomā pētniecība ir beigusies. Nē, taisni otrādi, jo, protams, katastrofa bija traģiska, tas ir vairāk nekā skaidrs, bet tā vairāk parādīja to, ka cilvēki grib mācīties no tā, kas ir noticis, un, protams, uh, uh, panākt labāks risinājums, jo ne jau pirmā atom stācijas katastrofā bija šī konkrēta Fukushima. Šajā gadījumā ir divi aspekti - gan tehniskā attīstībā, gan arī uh, cilvēku attieksmes maiņa. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt labākus, drošākus reaktorus, Tāpēc ir jāturpina pētniecība ar skaidru mērķi uzlabot drošības līmeni. Un var arī teikt, ka, ka gan atomenerģijas pētniecībā mēs varēsim turpināt uh, darbu un eh, jāpasaka arī, ka uh, mēs E, sniegsim labumu ne jau tikai atomenerģijas izmantošana, bet arī daudzās citās jomās, kur tiek izmantot atomenerģija. Jā, vēlreiz uzsvēršu, ka katra valsts šobrīd ir atbildīgā personiski par uh, atomenerģijas izmantošanu, tai pašā laikā, ja ir uh, katastrofa, ja ir kādas sekas, tad parasti cieši ne tikai viena valsts, bet vairākas, un tas ir jāņem vērā visiem, līdz ar to visi ir interesēti pētniecībā. Par run, runājot par ITER programmu, kā jau pieminēja mūsu, mūsu referents, ka kodolsintēze ir uh, jāturpina, tad ir jāturpina pētniecība kodolsintēzes jomā, jo šobrīd mums nav pieejami, pieejamas vislabākas tehnoloģijas, bet svarīgākais ir panākt progresu. Uh, šai jomā, tā lai mums visiem ir absolūti skaidrs arī šeit Eiropas parlamentā būtu skaidrs, kādā laikā posmā mēs varam gaidīt konkrēts rezultātus, jo mēs visi noteikti Noteikti esam guvuši arī personisko pieredzi, daži no mums pat ir izglītoti attiecīgajā jomā, līdz ar to var arī saprast. Es nedomāju, ka deputāti nevar uh, diskutēt pietiekam profesionālā līmenī, bet tiešām ļoti svarīgi, lai visa informācija mums tiktu sniegta, un tad mēs varam runāt par konkrētām programmām, konkrēto finansējumu. Varam piekrist arī tam, ko teica mana kolēģe. Viņa teica, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt cilvēku resursus, kas var darboties šajā profesijā, mm, jo visā Eiropā mm, energo drošībā un energo nodrošinājums būs liels izaicinājums, līdz ar to ir nepieciešami uh, lai būtu izglītoti cilvēki, kas varētu šajā jomā strādāt un, protams, nodrošināt gan labu kvalitāti, gan arī drošību. Un paldies referentam arī no mūsu politiskās grupas varam atbalstīt šo jautājumu un vēlreiz apsveikšu mūsu referentu. Es uzskatu, ka viņš varēja uh, panākt līdzsvarotu labu tekstu, kas ir pamats turpmākajām diskusijām. Protams, mēs piedāvāsim arī no savas puses teksta uzlabojumus, bet, kā jau esmu pieminējis, jau tagad teksta atbilst ļoti uh, augstiem standartiem un varam kopumā to atbalstīt. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, Hibners kundze! Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi! Paldies par šo atzinumu. Ja mēs paskatīsimies tagad uz, uh, uz šo ziņojumu un paskatīsimies konkrēti uz uh, grozījumu priekšlikumiem, es varu teikt, ka jautājums ir apskatīts no visām pusēm. Un esam ļoti detalizēti izskatījuši šo jautājumu un ņemot vērā reālo situācijas attīstību. Daudzos gadījumos šobrīd uh, informācijas trūkums sabiedrībā izraisa problēmas, jo daudzi nesaprot, kas tad īsti ir atomenerģija, un daudzi saka, ka vajag atteikties, bet īstenībā mēs nevaram nemaz tik strauji atteikties. Ne, ne, nevar būt tā, ka vienkārši slēgsim tagad uh, visas atomstacijas un neizmantosim atomenerģiju un visu, jo īstenībā pēc Fukushimas bija ļoti daudz tieši šādu viedokļu. Tāpēc arī šobrīd ir jākoncentrējas uz tā, kas ir vissvarīgākais, respektīvi uzmanības pievēršana, um, pētniecības kvalitātes uzlabošanai, un tas ir jādara pēc iespējas plašākā mērogā, tātad pētniecība jāpaplašina, un mūsu referents norādīja uz to, ka ir jābūt lielākai drošībai. Mēs zinām, kas notika Fukushīmā, tā jau nebija pamattehnoloģija, tās bija automātiskas sistēmas, kas nedarbojas pietiekam kvalitatīvi, tad varbūt mēs varam mūsu pētniecības centienos pievērst uzmanību tieši automātikai. Mēs varam konkrēti pievērsties eh, tieši šādam tehnoloģijam, kas Fukushīmā nedarbojas. Un Runājot vēlreiz par pētniecību, protams, pētniecība ir jāturpina, jāpaplašina un jānodrošina arī finansējums. Šādai paplašināšanai savādāk mēs varam tikai smuki runāt un nenodrošināsim finanšu atbalstu, tad īstenībā pētījumi neies uz priekšu. Ir ļoti svarīgi, lai uh, mums būtu, mūsu rīcībā būtu tehnoloģijas, kas atbilst 21. gadsimta prasībām. Mūsu kolēģis uh, pievērsa uzmanību arī tik svarīgam lietam kā atkritumi, bet ne jau tikai atkritumu transportēšana, bet arī jautājumi, kas ir saistīti ar atkritumu neutralizāciju, kas līdz šim tika uzskatīts uh, par netik svarīgu. Bieži vien tika runāts par uh, atkritumu transportēšanu, bet īstenībā arī uh, kodolu Eh, procesa atkritumi eh, ir pakļaujami neutralizācijas procesam. Par to arī ir jārunā. Vēl viens svarīgs elements, kas, kam es pievērsu uzmanību, ir informācija iedzīvotājiem. Mūsuprāt, šobrīd informācija iedzīvotājiem netiek sniegta pietiekamā mērogā. Līdz šim cilvēki uzskata, ka atomenerģija vissliktākais enerģijas veids, bet tā tas nemaz nav. Manuprāt, mūsu iedzīvotājiem ir jāsniedz precīza informācija tā, lai viņi zinātu, kāda tad ir īsta situācija, un tagad, ja mēs turpināsim pētniecību, ja mēs radīsim arī attiecīgo informācijas kopumu, varēsim mūsu iedzīvotājiem sniegt ļoti precīzi informāciju, tā lai viņi zinātu, uh, kā ir un kas ir un kādā veidā atomenerģija tiek ražota un izmantot. Un arī šeit ir jāpiešķirs attiecīgs finansējums. Tāpēc skatos tagad uz visiem kolēģiem, es zinu, ka mēs nevarēsim um, izvairīties no sabiedriskajām diskusijām šajā jomā. Tāpēc, jo ātrāk mēs noreaģēsim uz uh, iedzīvotāju vajadzībām saņemt informāciju, jo vieglāk mums būs. Jo skaidrs, ka mūsu iedzīvotāji viņi sagaida informāciju. Un viņiem ir ļoti lielas bāžas vai pat bailes, līdz ar to informācija ir jāsaņem pēc iespējas ātrāk, lai nerastos šaubas, u, tā, ka atomenerģija īstenībā ir droša enerģija. Paldies! Rivāzi kundze. Merci, merci, monsieur prezident. Paldies, priekšstādāju, paldies, referentkungs. Runājot par šo ziņojumu, zaļo grupa, jūs jau zināt, ka mēs pavisam, ne, ne, pavisam nepiekrītam izvirzītēm prioritē. Kā jūs zināt, eh, pasaulē ir 453 eh, reaktori Un jūs zināt, ka pirms 25 gadiem bija Černobiļas katastrofa, Fukushima arī bija pirms dažiem mēnešiem katastrofa. Jūs saprotat, ka drošība nav atkarīga tikai no reaktoriem. Tātad nākotnē ir jānodrošina attiecīgs drošības līmenis. Labi, nodrošināsim to. Taču man šķiet, ka tai gadienā vienkārši ir jāatsakās no uh, uh, apakšlīgums liedzējiem, jo, zināt, dažkārt tā, tāda ir pat veselos astoņos līmeņos. Un viņi ne par ko īpaši nav atbildīgi. Un otrkārt, pastiprināsim regulējumu, zinot uh, stresa stresu. Jūs zināt, Francijā tas izmaksāts apmēram 1 miljardu eiro uz katru reaktoru. Ja jūs paraugāties uz uh, vēl klāt uh, uz, uh, nu, atom atkritumu uzglabāšanu, uz dzēsēšanas eh, sistēmu pārbaudu, tas izmaksās uh, milzīgus miljardus, vai arī vienkārši šos trīs kantos reaktorus vajadzētu uh, pārtraukt viņu darbību. Un vēl tika secināts, ka patiesībā konstrukcijā izmantotais betons uh, ir vairs nav tik stabils, un jūs saprotat, ka tur ir visādas uh, Eh, citas problēmas, jo tad, kad jūs eh, sadalāt urānu, tad jūs radāt tādus, eh, tādas vielas, kas, kas dabā nemaz nepastāv. Nu, tagad mēs runājam par ceturto paudzi, taču arī ceturtās paudzes atomenerģija darbojas ar kodol, uz kodols intēdes pamatā, mums vienmēr būs šādas problēmas. Ja, ja mēs, mēs taču esam bijuši Kadarašā. Un ar kodolu sintēzi ir milzīgas zinātnes problēmas, kas vēl ar vienu nav atrisināts, un ten nu es nevaru piekrist parlamentā. Tātad 2006. gadā mēs investējam 6-7 mil, miljārdus, tagad nu jau ir runa par 15-16 miljārdiem, taču jautājumi vēl ar vienu paliek, šie milzīgie jautājumi, jo eh, tam, eh, tam jumtam, kam ir jānosar šī te uh, plazma, uh, tām ir jābūt ļoti izturīgām, taču to nevar attiecīgi pārbaudīt. Tas tika darīts Anglijā, bet bez īpašiem rezultātiem. Es domāju, vispirms sagaidīsim džet uh, izpētes rezultātus Anglijā un pēc tam būvēsim jauno iteru. Nu, nav vērts taču ieguldīt līdzekļus tādā projektā, kur um, augļi būs 2050. gadā. Es domāju, vienkārši jāpaliek pie tā, ko sacīja iepriekšējā runātāja. Mums ir jāuzlabo informācijas līdzeklis, e, informāciju iedzīvotājiem. Vesela mm, virkne geogrāfisko reģionam varēja izsekot e, reaktīvu atkritumu māku, reaktīviem mākoniem no Fukushimas un tika uh, piesaukt C CTBT, kas ir nolīgums par atomu, eh, atomu eh, izmēģinājumu aizliegumu. Informācija nav pieejama iedzīvotēm, tāpēc es gribētu nākt klējā priekšlikumu. Uzlabosim informācijas līdzi, līmeni, jo tad, ja iedzīvotēm ir kaut kam jāpakļaus, viņiem tiesības zināt, kam tas īsti ir. Un te ir arī jāņem, jāskatās, kāda ir, kāds ir bijis nolīgums par uh, eh, kodolu ieroču neizplatīšanu, vai, vai tomēr nav tā, ka vēl ar vienu uh, eh, turpinās šie izmēģinājumi. Taču pasaulē ir 453 atomenerģija reaktoru, un vai tad tiešām kādā no viņiem atkal nevar būt negadījums. Un līdz šim valsts un īpaši cilvēki, kas nodarbojās, kas strādāja šajos reaktoros, bija vienīgie, kam bija pieeja šāda veida informācija. Un es iestātos par to, lai šī informācija kļūtu sabiedrībai pieejama. Un es jūs uz to aicinu, tad, ja jūs esat par informācijas caurskatāmību. Paldies! Rūbiga kungs. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs šeit esam nonākuši pie ārkārtīgi svarīga jautājuma. Un šeit starptautiskā sadarbība nākotnē būs ārkārtīgi svarīga. Tāpēc arī šī pastiprinātā sadarbība ar Startautisko atomenerģijas organizācija ir īpaši nozīmīga, jo jāsadarbojas ar šo organizāciju. Šādā veidā mēs varam izveidot saistošus standartus lai attiecīgi regulatori var pārbaudīt standartu ievērošanu, un, protams, šiem regulatoriem ir jānodrošina arī attiecīgs pilnvarojums. Francijā tas ir ļoti veiksmīgi, jo ir at, eh, neatkarīgs eh, regulators, kuram ir nodrošināts visas likumiskās tiesības. Tagad Viens no jautājumiem, par kuru tiek spriests, ir atkritumu izvešana, apsaimniekošana un neutralizācija. Visos šajos jautājumos ir nopietni jāstrādā, jo, protams, še, šeit uh, rodas milzīgas izmaksas, kas tiek pārnestas lielākoties uzreiz uz patērētāju nākotnē. Uh, par to visu būs jāspriež par ITER. Es varu teikt, ka jā, protams, pie starptautiskie līgumi mums ir jāievēro. Uh, Un par starptautiskajiem līgumiem varu teikt, ka ir jāpievērš uzmanība uh, reālajai finanšu situācijai, kas šobrīd ir diezgan spiedīga. Un tāpēc līdz 2020. gadam ir jāfiksē uh, finansējums, ir tīpaši saistībā ar starptautisko līgumu izpildu. Lūdzu, Odīkungs. Merci, Paldies, priekšstādātāji, arī es no savas puses gribētu no sirds sveikt eh, Janu Brezinu skungu. Viņš ir izsanojis ļoti vērā ņemamu kvalitatīvu darbu šajā ziņojumā un arī paskaidroja, īpaši viņa paskaidrojumā tas ļoti labi iz, izceļas. Jā, protams, ir bijuši negadījumi un eh, cilvēki vēl ar vienu baidās no atoma elektrostacijas. Tas man atgādina Tūlas gadījumu, kad tika gaidā, gaidīts, eh, kad vilcienam ar atomu atkritumiem bija jāiet cauri, tad cilvēki vienkārši atteicās, neļāva šim uh, vilcienam braukt cauri. Mēs šodien piedzīvojam to, ka mūsu cilvēku liktenis ir atkarīgs no tā, cik lieli zinātniski ģēniji strādā uh, Eh, lielajās zinātniskajās svarīgajās jomās. Es katrā ziņā augstu vērtēju komisijas priekšlikumu, jo būtībā mēs runājam par zinātniskajām tēmām. Vispirms par ITER. Mēs ļoti daudz runājam par budžetu. Un tad vienreiz kolēģi izteicās, runāsim par zinātniskajām problēmām saistībā ar ITER. L ir pareizi atbalstīt kodolsintēzes procesu. No otras puses, otrkārt, iepriekšējo debašu ietvaros mēs runājām par pētniecības centru, kurā mēs varētu īstenot um, uh, atomstaciju demontāžas programmu. Es esmu pārliecināts par to, ka Eiropā pastāv inženieri, kur var izvērst attiecīgu informatīvo programmu arī skolā. Es domāju, ka mūsu rīcībā ir vislabākie speciālisti pasaulē atomstāciju demontāžas jautājumos. Protams, ka dalībvalstīm būtu jāsaskars ar izvēli, kuras stacijas būtu jādemontē, un demontāža arī prasa līdzekļus. Dokumentā ir minēts, ka parlaments pieņem, tā tad atbalsta tad, šo atomu, šos, šīs nostājas, taču būtībā mēs taču paužam tikai savu atzinumu, tā tad nedaudz šie teksti būtu jāmaina. Paldies! Labi, ņemsim vērā šo ieteikumu un Remeka kungs vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es, tāpat kā daudzi citi runātāji, pirms manis gribētu paust savu atbalstu, augsto novērtējumu referenta darbam diskusijās, kas nekad nebeidz par enerģētiku, par enerģētikas avotu dažādību. Es gribētu norādīt uz to, ka pašreizējā Fukushimas negadījuma kontekstā uh, Eiropai ir vien vairāk, vairāk jāiegulda atomenerģijas izpētē, mums ir jāuztur uh, augsta līmeņa speciālisti un viņu uh, pieredze nedrīkst uh, pazust no mūsu cilvēku resursu uh, rindām, un mēs nedrīkstam atteikties no kodolenerģijas. Es arī piekrītu referentam kad viņš piemina atomdrošības nozīmi pētījumu atomenerģijas jomā nozīme. Es domāju, mums jā, jāturpina finansējums šai jomā, jo Eiropai nav izvēles. Mums ir jārod enerģijas avoti, un mēs būtu tuvredzīgi, ja mēs tagad vienkārši pieliktu punktu ITER projektam, atstātu to nepabeigtu tikai tāpēc vien, ka darba grafiks ir pārāk uh, garš, un e, vairums no mums tik ilgi nemaz nenodzīvos, līdz e, būs redzami šo centienu augļi. Es arī augstu vērtēju mazo un vidēju uzņēmumu nozīmi atomenerģijas e, pētījumu jomā. Un es arī augstu vērtēju to atzinumu, ka par radi, radioaktīvajiem uh, atkritumiem atbildīgi ir arī uh, atbildīgs arī slimnīca un, uh, un citi. Paldies, un ja komisija vai Štromēra kungs gribētu izteikties, tad lūdzu, un pēc tam Žēzīnas kungs atkal lūdzu. Äh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisija vēlējās pateikties referentam kā arī visiem, kas iesniedz grozījumus. Es gribēju pateikt, ka parlaments ietekmēja arī padomes e, vispārīgā atzinuma sagatavošanu, un mēs e, sapratām, ka ne visi vēlējās pieņemt e, atsauces uz sistēmām, ko vajadzētu izmantot nākotnē. Tātad visi šie daudzskatlīgie uh, grozījumi, kas attiecas uz uh, ceturtās paudzes e, reaktoriem, uh, īstenībā padomē neguva lielu atsaucību. Vēlējos pateikties kolēģiem, kas izteicās un pieminēja problēmas, kas ir jāatrisina saistībā ar ITER reaktoru. gribējus informēt. ka pagājušajā nedēļā tika uh, uh saražot džeta saražoja pirmo plazmas materiālu un uh, šeit tika izmantots līdzīga tipa reaktors, kādam vajadzētu būt ITER, tātad šie rezultāti ir visai iepriecinoši. To conclude, to Es parlamentu vēlējos iedrošināt, um, saglabāt savas stingrās pozīcijas, lai pēc iespējas ātrāk um, būtu vienošanās par Eiro atomu 7 plus uh, vienošanos. Paldies! Herzlichen Dank. Noch Paldies. Kolēģi Brezina, bitte. Brežīnas kungs vēlreiz noslēgumā. Lūdzu. paldies, dāmas un kungi. Vēlējos pateikties visiem, kas izteicās. Pirmām kārtām vēlējos pievērsties finansējumam. Eh, Hercogs kundze arī to minēja. Vajadzētu parūpēties par to, lai turpinātos kodoli izpēta. Protams, tam ir nepieciešama nauda. Cilvēku resursi, protams, arī ir no svāra. Šeit ir jābūt uh, izglītotiem darbiniekiem, Mežāras kungs un pārējie to minēja. Mēs runājam par ITER projektu. Mēs vienmēr it kā runājam par vāju lielu projektu pārvaldību. Tušanovska kungs to pieminēja. Savukārt Hibners kundze runāja par eh, sabiedrisko attiecību lomu un par to, ka uh, izmantojot kodola enerģiju, cilvēkiem ir pareizi jāpaskaidro, ko tad tas īsti nozīmē. Tālāk, Rivasī kungs. Uh, Protams, ir jābūt labai izpētēji. Un es atbalstu pilnīgu caurskatāmību. Ja ir pieļauts kādas kļūmes procesā, tad, protams, in, ir jābūt pieejamai informācijai. Izpēti nedrīkst ierobežot. Tas ir saistīts arī ar nāku, nākamās paaudzes reaktoru izpēti. Es zinu, kādas ir atsevišķa delegācija nostādnes. Kas notika pagātnē, ja mēs kādreiz atteicāmies no kādas tehnoloģijas, īstenībā tas nenāca par labu nākamajām paaudzēm. Rūbiga kungs. Šķiet, ka vienā no grozījumiem es runāju tieši par eh, paplašinātu sadarbību ar atomenerģijas aģentūru. Aldīgungs arī mums uh, piedāvāja savu viedokli, un es gribu teikt, ka mūsu uh, rīcībā nav daudz laika, lai sagatavot grozījumus. Grozījumi jāiesniedz līdz 6. septembrim. Tādēļ gribēju paust cerību, ka varēšu arī turpmāk tikpat labi sadarboties ar visiem ēnu referentiem, un mēs varēsim ievērot noteiktos termiņus, lai darbs uh, virzītos uz priekšu, un, protams, lai neapstātos arī kodolīs pēta. Paldies par uzmanību. Paldies, Brežīns kungs. Tātad Man pat nav jāatkārto, kad ir jāizsniedz grozījumi, bet uh, mēs par šo termiņu esam vienojušies. Protams, jums nav daudz laika, bet mēs vēlamies uh, virzīties priekš pietiekami ātri. Brezīnas kungs, uh, protams, uh, ir bijis ļoti centīgs, viņš strādāja pat brīvlaikā, un tagad arī mums vajadzēs pasvīst. Jā, šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Tas ir eh, ne tikai politisks dabas, bet arī tāds eh, jautājums, kam ir emocionāla nokrāsa. Un eh, esmu pateicīgs visiem kolēģiem. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Tā, mums būs balsošana, bet. Mums tagad būs pārtraukums līdz desmitiem, jo no pulksteņas desmitiem mums ir paredzēts balsojums. Lūdzu, jūs varat atpūsties kādu brītiņu un desmitos darbus turpināsim. Ladies and gentlemen, if you want, we can start. If you don't want, we start. Tāms un kungi, mēs sāksim balsošanu, vai nu jūs to vēlties vai nē. One minute, please, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu vienu minūtīti. Henan kungs, grib mums kaut ko pavēstīt. Lūdzu. Yeah. Merci, monsieur le président. Je suis désolé de vous ennuyer. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos, ka lieku jums man pievērst uzmanību šādas nelielas problēmas dēļ, taču man tiešām ir reāla tehniska problēma ar, ar skaļumu. Es klausījos franču tulkojumu, tulkojums bija ļoti labs, taču uh, pats skaņas kvalitāte nav laba. Es esmu, <clears throat> es esmu spies eh, līdz uh, maksimumam paaugstināt skaļumu, un visvairāk dzirdu patiesībā tos, kas dzīvo fona, eh, kas runā fona. Un es negribu vienkārši, ka man beigās būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījums pret parlamentu, tāpēc, ka es esmu palicis kurlis tehniskas problēmas dēļ. Ja, also, Jā. Mēs tiešām nevēlamies, lai Henan kungs kļūtu kurls un vairs nevarētu uh, dzirdēt. Mēs lūgtu, lai franci, franču tulki runā drusku skaļāk. Nu, īsnībā tas ir tāds retums, ka francūži runā tik klusi. Nu, labi, franču kabīna par to parūpēsies. Ja nekas neuzlabosies, tad eh, lūdzu paziņojiet mums par to. Yes, um, okay. memorandum for cooperation oh, okay. between the EU and Civilās aviācijas pētniecības un izstrādes sadarbības memorands starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Mums ir jābalso par vienkāršotas procedūras piemērošanu elektroniski. Ceru, ka visiem ir līdzi balsošanas kartiņas un jūs varat uzreiz ķerties pie balsošanas. Sākam balsot. And Alles klar? Ok, alles klar. 46 par, 1 pret, neviens neaturējās, pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu. Un referents ir ārkārtīgi priecīgs. Normāli. War wahrscheinlich das Geschenk. Gut. 12. darba kārtības punkts. Nu, par šo darba kārtības punktu mums būs nedaudz sarežģītāks balsojums. Tas ir Matijas skundzes ziņojums, mums ir jābalso par vairākiem punktiem, un devītais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss numur 21 par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais kompromiss par? Pret? atturas pieņemts. 11. kompromis par, pret, atturas pieņemts. 12. kompromis par, pret, atturas pieņemts. 75. par, pret, atturas pieņemts. 13. kompromis par, pret, atturas pieņemts pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16 par, pret, atturas, pieņemts. Numurs 116 par, pret, atturas, pieņemts. 118 par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 130 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 23 par, pret, atturas pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 40. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 154. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 155 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 25 par, pret, atturas pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 211 par, pret, atturas pieņemts. 165. par, pret, atturas pieņemts.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 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. 204. grozījums par pret atturas pieņemts. 32. kompromiss par pret atturas pieņemts. 34. kompromiss par pret atturas pieņemts. 33. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 282. grozījums par pret atturas pieņemts. 283. grozījums par pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 291. grozījums par pret atturas pieņemts. 43. grozījums par pret atturas pieņemts. 44. kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas pieņemts. 46. kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. Groz, eh, kompromiss par pret atturas pieņemts. 296. ar mutis grozījumu par Maties kundze, vai jūs vēlaties kaut ko pateikt? Ā, nē. 298 ar mutisku grozījumu par pret atturus pieņemts. 302 par pret atturus pieņemts. 306 306. Man nav vēl iesniegts nekāds papildus mutiskais grozījums, saka priekšsēdētājs. Vai 306. ar mutisku grozījumu jums ir pieejams, Matiesas kundze, lūdzu? Matiesas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Tur nav mutiskā grozījuma. Nē, tomēr ir. Es to nolasīšu angļu valodā. Under the Horizon 2020 will be revised therefore asks the Commission to analyze what percentage of overhead costs represented in FP7 and come forward with proposals to keep it as low as possible. Dazu Wortmeldungen? Keine Wortmeldung? Vai kāds vēlas izteikties? You, okay, then we can, uh, then können wir zur Abstimmung kommen. 308. ar nolasīto mutisko grozījumu. Kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 48 par, pret, atturas pieņemts. 324. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 325. par, pret, atturas pieņemts. 326. par, pret. Kolēģi, atkārtojam, 326. kas par, pret, atturas noraidīts. 328. par, pret, atturas pieņemts. 330. par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 49 par, pret, atturas pieņemts. 341. grozījums par, pret, atturas 341. Eh, nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 347. par. Pret. Pieņemts. 349 par. 349 par pret, atturas pieņemts. Kompromiss 50 par, pret, atturas pieņemts. 360 par, pret, atturas pieņemts. 366 par, pret, atturas pieņemts. 367 par, pret, atturas pieņemts. Pie, kompromiss 51 par, pret, atturas pieņemts. 378 par pret. Kolēģi, atkārtosim, nebija skaidrs. 378 par pret. Atturas noraidīts. 382 par pret. Atturas pieņemts. Tagad ievilkumi. Numur viens par, pret, atturs pieņemts. Numur divi par, pret, atturs pieņemts. Trīs par, pret, atturs pieņemts. Kompromiss viens par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss divi par, pret, atturas pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par, pret, atturas pieņemts. 15 uh, divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 45. grozījums par pret atturas pieņemts. Jetzt kommt vote on block. Balsojums blokā. FAM komitejas grozījuma ABC un 8 par pret atturas pieņemti. FAM 15 par pret atturas pieņemts. IMCO 14 par pret atturas pieņemts. IMCO 18 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Imko 23 par pret atturas pieņemta. Peh 14 otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Regi 4 pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Regi 10 par pret atturas pieņemta. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Darīsim to elektroniski. Sākam balsot. And about one, one EPP too many. One EPP too much? No, ETP grupas viens par daudz. Okay. And now? And the vote is closed. Vai tagad viss kārtībā? Beidzam balsot? Vai viss ir kārtībā? ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņemts. Matiesas kundze, sveicu jūs un pateicos par darbu. Herzlichen Dank auch an alle, die da mitgearbeitet haben, Mitarbeiter, Schattenbericht. Paldies visiem, kas pie tā strādāja, eh, sekretariāt darbiniekiem, ēnu referentiem un kompromis, protams, nedaudz atvieglo mūsu dzīvi. Matiesas kundze, lūdzu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, parasti es uh, neizteiktos šādā situācijā, bet uh, tas bija eh, visai, tā bija visai neprasta pieredze. Kolēģi bija gatavi ziedot savu atvinājumu laiku, lai man palīdzētu, lai es strādātu pie kompromisu grozījumiem es vēlējos pateikties arī maniem asistentiem, es vēlējos pateikties visiem, kas izrādīja milzīgu profesionalitāti un pašaizliedzību. Nu jā, tagad uh, šķiet, ka manas, man atbalstītāju pulks ir pieaudzis. Paldies! Paldies! Tagad 13. darba kārtības punkts. Cavēlas kundzes ziņojums. Balsošanas saraksts ir sagatavots. Un varam pie tā ķerties nekavējoties. Pirmais grozījums par. Pret atturas pieņemts. Numur divi par. Pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Devītais divās daļās, pirmā daļa par pret pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pie, noraidīta. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais divās daļās par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret kolēģi. Atkārtosim. 11. otrā daļa par pret pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 11. grozījumu, otro daļu sākam balsot. Zweiter Teil check. Electronic vote. Open. Wer? PPE 1 e zu 4. Nu, ETP grupas eh, viens deputāts par daudz. Ein, immer noch einer zu viel. Joprojām. Labi, tagad šķiet viss kārtībā. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. par. Pret. Atturs pieņemts. 13. par. Pret. Atkārtosim balsojumu par 13. 13. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 14. par. Pret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 23. par. Divdesmit pirmais, labi, divdesmit pirmais par, pret, atturas pieņemts. Tagad divdesmit trešais. Divdesmit otrais, divdesmit otrais par, pret, atturas pieņemts, 23. par, pret atturas pieņemts, 24. par, pret atturas pieņemts, 26. par, pret atturas pieņemts, 27. par, pret atturas pieņemts, 28. par, pret atturas pieņemts, 29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 pret atturas pieņemts 42. par pret atturas pieņemts 43. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par visu grozīto ziņojumu, sākam balsot elektroniski. Somebody must do it. PPE, šobrīd ir zu viel. Atkal no tautas partijas viens par daudz. Nu, kas ir noticis? Vai brīvdienlaikā kaut kas ir noticis? Beidzam balsot. Pieņemts Zavēles kundze. Paldies jums un tagad balsosim par Butikofera ziņojumu. Turmes kungs vēlas izteikties. Butikofera kungs pats nevarēja ierasties, tādēļ viņš lūdza, lai es viņa vārdā vēlreiz sirsnīgi pasakos ēnu referentiem par labo sadarbību un ja mēs balsosim arī par ITER kodola sintēzes reaktoru, mēs kā zaļie uzskatām, ka uh, projekts nav pārāk uh, labi uh, E, pārdomāts un te tiks iegrūsts e, liels naudas daudzums, vairāk miljardi. Mēs e, par to īsti nevaram balsot, bet citi grozījumi šajā šajā ziņojumā mūs nu, apmierināja. Labi, tas ir jauki, ka tas jūs apmierināja. Tagad balsosim un ņemsim vērā arī uh, Turmis kunga paskaidrojumu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 6 pārbaudīsim. 6088 pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Ah, jā, jā, danke. danke. Alles klar, closed? Jā, rejected. Noraidīts. Jā, man bija taisnība, saka priekšsēdētājs. Es e, nosaukšu pēdējos divus skaitļus, tas būs vienkāršāk. 25. Par to jābalso. 25. Par, pret, atturas pieņemts. 0,0. Par to vairs nav jābalso. 26 par, pret, atturas noraidīts. 27 par, pret, atturas pieņemts. 28 par, pret, atturas pieņemts. 29 par, pret, atturas pieņemts. 30 par, pret, atturs pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 32 par, pret, atturs pieņemts. 01 par 61 01. 6101 par pret, atturas pieņemts. 99 par, pret, atturas pieņemts. 98 par, pret, atturas pieņemts. 20 par, pret, atturas pieņemts. 33 par, pret, atturas pieņemts. 34 par, pret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 Pārbaudīsim labi, nobalsojam elektroniski par 21. sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par. Pret atturas pieņemts. 42 par. Pret atturas pieņemts. 17 par. Pret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 46 priekšsēdētājs atvainojas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad. Also, split votes. Wir müssen nur über das zweite un dritten. Balsojam pa daļām. Otrā daļa no 24. par, pret, atturas, noraidīta. Trešā daļa par,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 Kolēģi, nobalsojam vēlreiz. Kas par? Pret. Pārbaudām. Pārbaudām 90. Sākam balsot. Closed. Apgelehnt. Beidzam balsot. Noraidīts. 50 par. Pret. Atturs pieņemts.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 Nevajag liekt, ka ir jāpārbauda, pirms es vēl vispār neesmu pateicis balsojumu iznākumu. 102 par pret atturas pieņemts. 111 par pret atturas noraidīts. 57. pār pret atturas pieņemts. 58. pār pret atturs pieņemts 59. par, pret atturs pieņemts 60. par, pret atturs pieņemts 61. par, pret atturs pieņemts 62. par, pret atturs pieņemts 63. par, pret atturs pieņemts 64. par, pret atturas pieņemts. 91. par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas. Ko tad zaļie dara? Viņi vispār balso? 92. Lūdzu, nobalsojam vēlreiz par pret atturas noraidīts.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 71. atkārtojam balsojumu. Kas par? Pret. Pārbaudāba. Nobalsoju vēlreiz par 71. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110 par, pret, atturas noraidīts 9 par, pret, atturas noraidīts 72 par, pret, atturas noraidīts 73 par, pret, atturas no, pieņemts 74 par, pret, atturas pieņemts 75 par, pret, atturas pieņemts 10 par, pret, pret atturas pieņemts 11. par pret atturas noraidīts 76. par pret atturas pieņemts 77. Gegenstimmen. Pret atturas pieņemts 78. par pret atturas pieņemts 79. par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts, 96. par, pret, atturas pieņemts, 88. par, pret, atturas pieņemts, 97. par, pret, atturas noraidīts. Un tagad balsosim par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot elektroniski. Closed. And... Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies! Un uh, nododiet man, man pateicību arī tālāk Butikofer kungam. Paldies! Liebe Kollegen, ich möchte nochmal. Cienījamie kolēģi, lūdzu, pievērsiet uh, savu uzmanību un nevēlos, lai paliktu nekomentēts Turmesa kunga teiktais. Es vēl varu teikt, ka budžeta procesā mums nebūs tik viegli tik galā, jo īstenībā šeit ir budžeta speciālisti. Jā, mums ir referenti no politiskajām grupām, kas uh, risina kompromisa jautājums atsevišķi pa politiskajām grupām, tad sanāk tā, ka politiskās grupas gala galā. galā balsos pret pamat jautājumiem, un tas pa, eh, novainās ļoti nopietni uh, komitejas pozīciju. Un tas ir jāpasaka Butifo, Butikovas kundzei. Kad mēs diskutēsim par budžetu, tad šāda veida sarunu gaita ārkārtīgi svarīgajos aspektos, kas saistīti ar budžetu finansējumu, uh, tad būs ļoti nopietnas problēmas diskusijās, un es varu teikt, ka tas nenāks par labu itra komitejas nostājiem. Jā, un tagad lūdzu Turmese kungs. Jā, nu, man ir viens komentārs. Manuprāt, ir jāsaprot, ka itra projekts, itra projekts prasa miljārdus eiro, un arī tehniski tas ir šobrīd nelīdzsvarots. Tāpēc arī mums, kā parlamentam, ir jāuzdod jautājumi ar to, kā piemēram ir ar Japānas situāciju, jo um, tur uh, cunāmī rezultātā ir vairākas rūpnīcas iznīcināts. Kā ir ar džetu projektu, ja tur nebūs tāda rezultāta, ko mēs cerējam? Es zinu, kā arī Vācija CU e partija ir uh, balsis pret šo projektu, tāpēc arī, nu, ir ļoti svarīgi šo jautājumu ņemt vērā. Priekšsēdētāji, jā, visu ņemam vērā. Vienkārši vispārīgi runājot, vēlos teikt, ka katru reizi un katrai politiskai grupai ir tiesības balsot tā, kā viņi uzskati, uzskata to politiski par pareizu. Un otrkārt, protams, rodas jautājumi, kur attiecībā uz kuriem mēs tie, kam vispār uzklausīti, ir tādi, ja mums ir vienots balsojums. Un tāpēc arī ļoti noderīgi, ja mums ir vienota fronte, tā, tad mums ir lielāks spēks, lai kaut ko panāktu. Un šeit tiešām tas ir tā principiāli tā, un tas ir principiāli svarīgi. Mēs noteikti ņems mērā to visu Daudz jautājumu, kas ir ārkārtīgi interesanti, taču joprojām ir politiskās atšķirības. Tātad, tagad lūdzu nākamais darba kārtības punkts, 15. punkts. Virzība uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Un, ja jums nav iebildumu, ir Patričēlā kungs, mūsu kolēģis, kas varētu par šajā tām izteikties, jo viņš gal galā ir mūsu referents. Dāmas un kungi! vai iespējams tie, kas dodas prom, dara to klusi. Vienu, vienu minūtīti, bet Patričelo kungs, pagaidīsim. Sì, Presidente, io gradirei se potesse parlare prima la Commissione. Priekšsēdētāji, varbūt komisija labāk varētu pirmā izteikties. Tā varētu mums pastāstīt par savu stratēģiju. Un tad attiecīgi attiecību uz iteru. Tātad, nu, jautājums ir, varbūt labāk būtu, lai komisija pirmā runātu. Priekšsēdētais, jā, es pareizi sapratu. Komisija var runāt pirmā, vienīgais es gribēju, nu, dot iespēju pirmajam runāt referentam. Nu, tad, ja nav iebildumu, tad ļausim izteikties komisijai, kurš no viņiem būs Koncālesa kungs. Lūdzu. Varbūt jūs varētu arī sākt. Paldies priekšsēdētāji. Varu īsi runāt par paziņojumu. Paziņojuma nosaukums ir virzība uz Eiropas Savienības kosmosa stratēģiju pilsoņu interesēs. Un te ir skaidri un gaiši pateikts, kas tad mums ir pats svarīgākais. Šeit ir jābūt uh, konkrētam instrumentam, kas īsteno Eiropas politiku Eiropas pilsoņu interesēs. Eh, pretēji tam, ko daudz uzskata, kosmosa lieta īstenībā ir eh, absolūti vienkārša zināmā mērā, eh, jo kosmosa, kosmosam ir saikne gan ar klimatu pārmaiņām, gan arī, protams, ar transportu. Kosmos veicina arī 2020. gadā mērķus, jo tā ir iespēja veicināt konkurētspēju un pētniecību. Mēs varam arī uh, izmantot kosmosa uh, pētniecību, stiprināt mūsu pozīcijas pasaules tirgos. Komisija ir identificējusi skaidras prioritātes tam, kā Eiropas Savienība var darboties kosmosā. Pirmam kārtām mēs šeit runājam par EGNOS un Galilēja programmu veiksmīgu pabeigšanu. Šādā veidā mēs varēsim palīdzēt mūsu iedzīvotājiem piedāvāt uh, jauns pakāpojums, piemēram, invalīdiem un padzīvojušiem iedzīvotājiem. Tā ir arī iespēja i, um, iespēja ietekmēt uh, visus uh, ekonomikas sektorus, piemēram, transportu, komunikācijas un drošība. Uh, GIMS, kas ir kopīga drošības politika. Šī programma ir vērsta, lai uz klimata pārmaiņu apkarošanu, uz humanitārās palīdzības, civilās aizsardzības un visi šie mērķi tieši ietekmē mūsu iedzīvotājus. Turklāt ir paredzēts, ka būs jaunas uzņēmējdarbības iespējas un būs jauni ienākuma avoti. Trešā prioritāte, ko izrazīja komisija, ir kosmos un drošība. Un šeit ir trīs galvenie pīlāri. Pirmkārt, ka ir nepieciešams GIMS izmantot uh, tādos, tādās lietās kā jūrniecība un uh, robežu aizsardzība, otrkārt krīžu pārvalde un dažādi citi drošības pasākumi. Un treškārt, trešais pīlārs ir jāaizsargā kosmosa infrastruktūra kā tāda, izmantojot uh, brīdināšanas sistēmu. Kosmosa infrastruktūra ir ārkārtīgi svarīga visā mūsu sabiedrībā. Tāpēc arī komisija uzskata, ka Uh, Eiropas Savienība var, uz, uh, var atbalstīt kopīgos pasākums kosmosa stratēģijā. Uh, finansiāli runājot, varam teikt, ka uh, šī pasākuma ir jāiekļaut daudzgadu finanšu attīstības programmā. Komisija ir jānodrošina neatkarīga piegļuva kosmosam tā, lai Eiropas Savienības mērķi un prioritātes būtu īstenojami kosmosa joma prasa īpašu uzmanību, tāpēc, ka tā ir viena no prioritārajām jomām. Ražošanas, uh, ra ražošanas apjomi kosmosā bija pāri pa sešiem uh, miljārdiem eiro. Satelītu komunikācija kosmosā nodrošina tieši vislielāko ienākumu daļu un, protams, uh, ietekmē arī mūsu ikdienas dzīvi. Eh, komunikācijas satelīti piedāvā ātrā, ātrā, ātro internetu pakāpojumu, satelīta televīziju, kā arī uh, eh, pakāpojumu saistībā ar transportu. Mēs varam uh, izmantot šīs pašas tehnoloģijas, lai uzlabotu piekļuvi medicīnai, lai uh, veicinātu veselības aizsardzības pakāpojumu attīstību. Uh, Pētniecība un inovācija šai jomā ir ārkārtīgi svarīgi un jā, jādara viss, lai mēs varētu veicināt konkurētspēju. Šeit ir jāidentificē kritiskās tehnoloģijas. Šīs tehnoloģijas ir tādas, kas ļautu uh, turpināt nodrošināt kosmosu neatkarību un te pašā laikā veicināt, veicināt tehnoloģisko progresu. Komisija uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, sadarbojoties ar dalību valstīm, izveidot uh, kosmosa uh, politiku. Un šajā politikā mēs varam iekļaut gan uh, industriālo pamatu, kur piedalīsies arī mās un vidēji uzņēmumi, tad vēl ir jāiekļaut strateģisko sektora aspekti, uh, kā arī jāveido tirgus kosmosa produktiem un pakāpojumiem. Kā tas ir teiks mūsu paziņojumā, starptautiskā sadarbība ir ārkārtīgi svarīga kosmosa jomā Eiropas Savienībai. Ir jānodrošina un jāstiprina starptautiskais dialogs ar tādiem partneriem kā ASV e un Krievija, un jāsadarbojas arī ar jaunām Uh, valstīm, kas kļūst arvien spēcīgākas kosmosa jomā, un it īpaši runājot par Ķīnu, kas kļuvusi par vienu no jaunajiem strateģiskiem partneriem. Jautājumi, kas ir saistīti ar satelītu izmantošanu, piemēram, navigācijas iespējām, ir tādi, kas ir mūsu iedzīvotājiem redzami. Nobeigumā varu teikt, ka ir jāveicina sadarbība ar dalību valstīm, tā, lai dalību valsts būtu lielākā mērā ieinteresēta sadarboties ar Eiropas kosmosa aģentūru, uh, Šādā veidā varēsim labāk koordinēt un pārvaldīt mūsu kosmosa programmas. Paldies! Lielas paldies, tak priekšsēdētājs! Un tagad došu vārdu Patričēlo kungam, un tad arī citi varēs izteikties. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties komisijai par ļoti skaidru valodu Viņi man sniedz arī atbildes uz maniem jautājumiem. Es varu teikt, ka kosmosa joma nav nemaz tik vienkārša. Te pašā laikā viņi ļoti precīzi atbildēja. Un bija arī interesanti paklausīties, ko saka uh, ģenerāldirektorāts, kas ir atbildīgs par kosmosa lietām. Mēs tagad varam saskatīt, ka tiek veidota īsta kosmosa stratēģiskā politika, kas ir mūsu iedzīvotāju labā. Un, manuprāt, ir jābūt arī pietiekami ambicioziem. Tieši tādēļ, ka mēs varam izmantot kosmosa resursus, lai veicinātu izaugsmi. Šeit mūsu iedzīvotāji var uh, redzēt tādus pakalpojumus un tādas iespējas, kas, uh, kas viņus ietekmē ikdienā. Un Lisabonas stratēģijā arī kosmosa uh, loma ir skaidri uzsverta. Eiropas Savienībai ir uzlikts pienākums koordinēt uh, kosmosa stratēģiju arī starptautiskajā līmenī. Ir paredzēts arī, paredzēta arī kopēja pieeja ar mērķi izveidot kopīgus pētniecības pasākumus. Un tieši tādēļ manā ziņojumā, ko es plānoju sagatavot turpmāko pāris nedēļu laikā, Tātad šai ziņojumā tiks uzsverts, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi veicināt tieši tādu politiku, kas ir mūsu pilsoņu interesēs, un, protams, viens no jautājumiem ir uzticība tā, lai mūsu iedzīvotāji varētu uzticēties tam, ka Eiropas Savienība dara kosmosa jomā visu tieši viņu interesēs. Un, kā jau teicu, ir ļoti cerīgi, lai mums ir ambiciozie mērķi, taču ambiciozie mērķi neko nedos, ja nebūs pietiekams finansējums. Līdz ar to, pirmām kārtām, mums ir jābūt uh, operatīviem instrumentiem, finanšu instrumentiem, kas mums ļauj nodrošināt uh, Eiropas kosmosa iniciatīvas, piemēram, Galileo. Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt ilgtermiņa pasākumus, kas būs arī ilgtspējīgi. Tas attiecas arī uz programmēšanas periodiem, Un šeit mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka komisijai arī jānodrošina attiecīgi resursi. Un pirmam kārtām es šeit runāju par tehniskā progresa finansiālo sekšanu. Skaidrs, ka tehniskais progress prasa arī savas izmaksas un ka varbūt arī zināmas izmaiņas, kas ir saistīts ar progresu. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pāraudzības pakāpojums būtu ilgspējīgs jo, jā, kāda sistēma netiek pietiekami uzraudzīta un netiek nodrošināta ilgspējība, tad īstenībā bieži vien uh, patērētie resursi netiek uh, saprātīgi izmantot. Nu, jūs varat paskatīties, kas notika ar Galileo. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu, mūsu programmas uh, tiktu finansētas no Eiropas budžeta un, protams, lai uh, budžeta līdzekļi būtu piešķirti pareizā veidā, ņemot vērā pievienoto vērtību, ko mēs varam gūt no kosmosa pasākumiem gan um, Eiropas Savienībai kopumā, gan arī Eiropas Savienības iedzīvotājiem, tad ir jāsaprot, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzņemties savu atbildības daļu. Mūsu mērķis, protams, ir nodrošināt kosmosa attīstību, tā lai mūsu ambiciozie mērķi būtu starptautiski uh, panākami. Par finanšu aspektu, nu, es esmu minējis, ka finansējums ir ārkārtīgi svarīgs. Un šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt labu saikni starp to, ko dara Eiropas Savienības aģentūras un arī citi, citas organizācijas, kas eksistē pasaulē. Ir skaidri, skaidri un gaiši jāpasaka, kādi ir mūsu principi, jo kaut vai uh, tāds jautājums kā kosmosa resursu aizsardzībā. Šeit, protams, mēs nevaram darīt neko vienatnē. Mums ir vajadzīgs starptautiskie resursi, starptautiskie centieni. Un te, protams, ir ļoti svarīgi panākt to, lai mēs nedarītu to pašu, ko dara citi. Tātad jākoordinē mūsu kopīgais darbs. Dalību valstis dažos gadījumos jau ir ļoti nopietni investējušas kosmosā produktu, pakalpojumu vai stratēģiju izstrādē un līdz ar to izmantojot kopīgo kosmosa stratēģiju, mēs varam izmantot to, kas jau ir izdarīts no dalību valstu puses, pieliekot klāt mūsu kopīgo devumu, protams, izmantojot arī Lisabonas stratēģijas piešķirto pilnvarojumu un gal galā panāksim ilgspējīgo attīstību, un tas nāks par labu visai Eiropai un katram iedzīvotājiem. Paldies! Ja. Glānce kungs, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, no komisijas puses mēs tikko ļoti skaidri dzirdējam, kāds labums un kādas iespējas piedāvā Eiropas Savienības kosmosa stratēģija. Dokumentā tas viss ir arī ļoti skaidri parādīts. Var arī teikt, ka uh, kopumā argumentācija parlamentā varētu būt atbalstīta. Atbalstīt mēlos arī pieminēt trīs būtiskākos punktus, kas vadīs mūsu diskusiju arī, mums noteikti ir jārunā. Uh, par šiem jautājumiem. Par diviem punktiem īstenībā referents jau runāja. Es arī uzskatu, ka šajā jomā ir jāpiedāvā attiecīgs formulējums, bet jāpiedāvā arī attiecīgi, nu, attiecīgi konkrēti izmaksu posteņi, jo mēs, protams, vēlamies visu, visu, ko panākt, un daudzos gadījumos mēs darām it kā to pašu, ko dara citi. Uh, Tāpēc arī jāsadarbojas. Un otrais aspekts, par ko pieminēja mūsu kolēģis par GMES, ir tas, ka ja mums ir Eiropas mēroga politika, tad ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības iekšienē, lai Eiropas Savienības institūcijās tiktu nodrošināts finansējums. Otrakārt, protams, kad mēs runājam par šādiem projektiem, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu kāds, kas panāk projekta īstenošanu. Mēs to varējām redzēt Galileo gadījumā. Sadarbībā ar es, ar uh, kosmosa aģentūru ir ļoti laba. Te pašā laikā uh, aģentūras kompetences un īpašuma tiesību jautājumi, nu, nav nemaz tik ļoti uh, sakārtoti tā, lai varētu nodrošināt absolūto ilgspēju jāsaprot, ka kosmosa jomā nav nemaz tik lielā konkurence, ir tikai daži uzņēmumi, kas ražo attiecīgas tehnoloģijas, un tāpēc vēlos pieminēt, ka dažos gadījumos varbūt ir tikai daži uzņēmumi, kas var būt labumi no kosmosa projektiem, un vēlos norādīt uz to, ka jūlija vidū kopā ar citiem kolēģiem man bija, mums bija tikšanās Romā ar, ar kopā ar kolēģiem. Un tik runāts arī par Galileo. Nē, nu skaidrs, ka Galileo šo projektu šobrīd nevar, nevar taustamā veidā ieraudzīt, bet mēs runājam par to. Mēs runājam par to, cik liels inovācijas spēks stāv aiz Galileo projektā. Uh, Piemēram, tiek runāts par uh, so, solārēm šūnām, par to, kāda, kādā veidā tiek nodrošināta uh, enerģija. Tātad visi šie produkti ir ārkārtīgi svarīgi. Un trešais aspekts, un mēs noteikti diskutēsim par to, tas ir jautājums par satelītu uh, un satelītu datu militāro izmantošanu. Galilēju projektā mēs to varējām redzējām. Uh, Un tad, kad es biju ēna referents Galileo jautājumā, es varu teikt, ka man nekā, nav nekādu problēmu, ja mūsu uh, militārie spēki izmantoti Galileo signālu, piemēram, miera misijās vai arī militārais misijās, taču ir daži kolēģi, kas saka, ka viņiem šāda pieeja nepatīk, un viņi uzskata, ka labāk atteikties no militārā lietojumā, un, protams, par šo jautājumu ir jādiskutē tālāk, un mūsu iedzīvotājiem ir jāpasaka, ka mēs noteikti negribētu, lai mēs um, piedāvātu iespēju arī citiem militāriem spēkiem varbūt izmantot Galileo signālu uh, savām vajadzībām. Tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Lūdzu, nākamā kolēģi. Děkuji, pane předsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos runāt par šo situāciju, par šo materiālu. Un es uzskatu, ka šis ir pareizs solis pareizajā virzienā, un Eiropas Savienība jau sen gaidīja šādu dokumentu. Kā jau tika panā, pateikts, un es neatkārtošu to, kas jau bija pateikts, pievērsiešu uzmanību dažiem jauniem aspektiem. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka mums uh, jau no pagātnes ir tehnoloģijas, ir pieredzes un ir uh, kopīga pagātnē. Nu, varbūt mēs to visu varam izmantos vairāk nekā skaidrs, bet runājot par kosmosā, e, ka kosmosa lietas bieži vien bija uh, tāds cīņas objekts starp divām lielvalstīm. No vienas puses bija ASV, no otras puses padomju savienība, un līdz ar to viņi arī uh, šīs tehnoloģijas attīstīja konkrētajā virzienā. Uh, Tāpēc arī man rodas zināmas bāžas. Uh, pieminēšu to, ka 75. gadā, kad bija Sajus Apollo kopīgais projekts, bija diezgan liela labumi, protams, no šī projekta. Piemēram, pateicoties tam, pateicoties tam, uh, tika radīta vārnīca, um, angļu krievu vārnīca tieši kosmosa jomā, un pēc tam to vārnīcu sāka izmantot, tas un tā kā tas bija kopīgs projekts, nu tajā brīdī Eiropa neko nedarīja, protams, šajā jomā tai bija PSRS un ASV, bet um, varu teikt, ka vienkārši, nu, mūsu pagātne ir tāda, ka ir divas lielvaras, un mēs Eiropā esam kaut kur pa vidu. Šobrīd par lēmu pasauli ir mainījusies. Uh, bet vienkārši gribēju izstāstīt to nelielu stāstiņu, lai jūs saprastu, kāda ir mūsu izējas pozīcija šajā stratēģijā. Uh, šobrīd mēs runājam par pamatmateriālu, svarīgiem projektiem, uh, Galileo, Egnos, GMS, citi projekti, un es varu piekrist tam, ko teica kolēģis Glante, ka materiāls, eh, runājot par šo materiālu, uh, um, es varu piekrist arī tam, ka šeit ir gan drošības aspekti, arī ne tikai pētniecības vai civila labuma aspekti. Es varu teikt, ka ir ļoti svarīgi panākt to, lai uh, kosmosam būtu neatkarīga piekļuve, un es uzskatu, ka šis ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Kopumā varu teikt, ka mērķis būtu šāds, lai šis dokuments ko mēs gal galā uzrakstīsim kā komiteja, lai šīs dokuments būtu no vienas puses pietiekami konkrēts, bet te pašā laikā arī pietiekami elastīgs, lai to varētu ar laiku grozīt, ja, piemēram, ir kādi jauni izaicinājumi vai ir kādi jauni atklājumi šajā jomā. Es uzskatu, un kā jau vairāki deputāti to ir teikuši, ir ļoti svarīgi, lai mūsu kopīgā politika kosmosa jomā lai šī politika būtu tuvu iedzīvotājiem, tā lai iedzīvotājiem būtu pietiekami labi paskaidrots, ko tad mēs īsti darām kosmosa jomā, jo īstenībā mēs diezgan lielu naudu tērējam, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji saprastu, kas tad īsti notiek par finansējumu. Nu jā, tas tā ir viena no būtiskākajām problēmām, tāpēc es ļoti gribētu, lai mēs uh, konkrēti lietojat atkal miljoniem eiro un nākotnē noteikti miljardus eiro. Un lai mēs būtu pietiekami uh, sakoncentrēti uz konkrētajiem būtiskākajiem projektiem šodien. Un tiešām paldies, un es ar lielu prieku sadarbošos uh, šī dokumenta tapšanā. Liels paldies! Paldies, Toznotska kungs! Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Mm, neatkārtošu to, ko citi kolēģi ir teikuši, piemetināšu kaut ko jaunu. Es esmu pārliecināts, ka šīm dokumentam ir uh, liela nozīme, jo tas ir pamats tam, ko Eiropai, kas Eiropai ir vajadzīgs kosmosa infrastruktūras, kosmosa stratēģijas jomā, jo Tā ir ārkārtīgi svarīga joma, ņemot vērā to, ka atsevišķām valstīm Eiropas Savienībā būtu grūti īstenot uh, veiksmīgu un efektīvu kosmosa stratēģiju. Tāpēc arī šeit ir šis labums no tā, ka mēs sanākam kopā un veidojam kopīgu stratēģiju. Tas pats attiecas arī uz finansējumu, jo daudzas gadījumos dalību valstis nevar atrisināt uh, vienatnē Eh, finansiālos jautājumus, jo investīcijas ir ļoti milzīgas. Tāpēc arī ir ļoti svarīgi uzsvērt šo jautājumu. Tad, kad mēs runājam par kosmosa infrastruktūras jautājumiem, mēs tieši tā varam arī teikt, ka um, daudzos gadījumos, izmantojot kosmosa infrastruktūru, var panākt daudz vairāk nekā izmantot standarta infrastruktūru, kas atrodas uh, uz Zemes, un nākotne, protams, tieši kosmosa infrastruktūrai ir milzīga nākotne. Es piekrītu arī tam, ko teica Glante kungs. Ir ļoti svarīgi, lai šī sistēma būtu integrēta, lai būtu skaidri uh, un viegli definēt, uh, ka, kur tad nonāk nauda, jo dažos gadījumos, tīpaši, ja mēs runājam par tik milzīgiem projektiem, tad vajag kaut ko vēl piemetināt, kaut ko vēl pielikt. Un ne visos gadījumos ir, ir viegli realizēt iecerēto. Tas, ko mēs redzējām Galileo gadījumā un arī gadījumā un arī citos projektos, jā, es varu konstatēt, ka Eiropas Savienībai rodas šī problēma par to, kā var šāda veida milzīgus projektus labi pārvaldīt. Tāpēc arī varu teikt, ka ir nepieciešams Uh, izveidot tādu pārvaldes sistēmu, lai tādam projektam kā Galileo tiktu nodrošināta laba, laba pārvalda, laba administrācija. Es varu arī piekrist uh, jautājumiem attiecībā uz finanšu uh, resursu izmantošanu un par to, ka ir nepieciešams ļoti rūpīgi un efektīvi kontrolēt, vai finanšu līdzekļi tika izlietoti konkrētajam mērķim. Gan man pašam bija pieredze Galileo gadījumā, gan arī maniem kolēģiem. Nu, tiešām mēs varējām redzēt, ne visos gadījumos varēja tik viegli izsekot. Mēs noteikti sadarbosimies tagad šīs stratēģijas tapšanā tā, lai absolūti pilnīgi visiem būtu skaidrs, kāda ir mūsu mērķi, ko mēs plānojam nākotnē attīstīt, ka mūsu mērķis, protams, ir attīstīt tādas tehnoloģijas, kas ir pietiekami efektīvas, protams, arī drošas, un Varbūt daži uzskata, ka kādu konkrētu tehnoloģiju nevajag attīstīt, bet tad tiešām ir ļoti svarīgi atrisināt visus šos strīdus un tikai tad um, attiecīgi ieguldīt konkrētajā tehnoloģijā. Un nākotnē, uh, ņemot vērā to, ka varbūt var rasties kādu pārpratumu attiecībos kosmosa infrastruktūras attīstību, uh, Nu, tiešām, kā jau teicu, ir svarīgi visus strīdus, visas, visus pārpratumus atrisināt un tikai tad uh, attiecīgi atvēlēt finanšu līdzekļus. Paldies! Lielas paldies! Uh, Deba kungs! Jā, arī es gribētu izmantot šo iespēju. Patričela mums ar savu ziņu, ziņojumu devis šādu iespēju vēlreiz celt trauksmi par GMS programmas nākotni. Bet kā jau te izskanēja, katram ir eh, savs skatījums, cik svarīgi ir šī programma. Taču tika norādīts arī pamat jautājums, finanšu jautājums. Līdz šim vairāk par 3 miljārda eiro tika ieguldīti GMS no Eiropas eh, kosmosa aģentūras puses un Eiropas sanības puses. Bet būtībā uh, tas būtu jāizmanto efektīvi. Taču mēs bijām pārsteigti par to, ka Eiropas komisija 29. jūnijā nāca klajā ar piedāvājumu finansēt GMS programmu ārpus, nākošā daudzgadu, finan, ārpus, ārpus nākošās daudzgadu finanšu schēmas no 2014. līdz 2020. gadam. Šis priekšlikums ir milzīgi apdraud uh, klimata un vides aizsardzības programmas aizsardzību un arī vispār rūpnie, kosmosa rūpniecību. Šī uh, unikālā pasaulē vienīgā programma līdz ar to tiek apdraudēta. Šī programma attiec uz zemes uh, uzrau, nu, novērošanu un attiecīgajām klimata izmaiņām. Pretēji tam, ko ierosina komisija, uh, GMS programma kā otrā svarīgākā programma Eiropai šai jomā. Tā ir jāsaņem finansējums no Eiropas Savienības budžeta. Ja tā nebūs, tad tā arvien uh, cietīs. Es nevēlos uzsvērt kārtējo reizi šo krīzes kontekstu, ar ko mēs saskaramies, jo, protams, ka arvien tiek izvērst taupības pasākumi, Un manā skatījumā tad gaidāms, ka dalību valstu ieguldījums samazināsies, ja viņiem būs, ja tām būs tāda iespēja. Eiropas Savienības iesaistīšanās nopietnā veidā ir ļoti svarīga. Tāpēc GMS programmas iekļaušai nākošajā daudzgadu finanšu schēmā, pamatojoties uz komisijas pieprasīto līdzekļu skaitu, 834 miljoni eiro gadā ir pilnīgi nepieciešama. Tāpēc es arī gribu lūgt mūsu referentu, viņam arī šai ziņā ir cieši eh, ieskats, un budžeta komiteja darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai uzturētu gājumies programmu nākošajā un daudzgad finanšu schēmā. Paldies. Nībla. Angelika Nībler, lūdzu. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī kolēģiem kas jau runāja par EMS finansējumu, vēlējos pie tā vēl atgriezties. Un gribēju uzdot arī konkrēti jautājumu komisijai. Ziņojuma projektā ir runāts par GMS finansējumu no 2014. līdz 2020. gadam bet paziņojumā ir rakstīts, ka HMS ir jābūt tādam prioritāram projektam. Vēlējos pavaicāt, vai komisijai nevajadzētu arī piekopt tādu ļoti saskaņotu politiku. Komisija pati e, savā paziņojumā formulē, ka GSM ir tāds eh, prioritāts, eh, prioritārs projekts, Un e, tad jau ir jāpameklē līdzekļi no kopienas budžeta, lai to varētu finansēt. Komisijai pašai vajadzētu tad e, E, turēt doto vārdu, un mēs parlamentā par to cīnāmies, mēs vēlāmies, lai būtu uh, prioritārāks status kosmosa politikai, un pēc tam komisija īstenībā savā paziņojumā pauž vienu, bet ar darbiem uh, pierāda kaut ko pavisam citu. Uh, Tādēļ es lūgtu, lai komisija tomēr eh, piekoptu tādu saskaņotāku politiku un būtu ļoti jauki, ja kāds kolēģis no komisijas varētu argumentēt savu pozīciju. Paldies! Ja, ich möchte das gern aufgreifen. Ich finde das. Nu jā, es gribu par šo jautājumu turpināt runāt. Nu, varbūt komisija. Jā, var uzreiz arī atbildēt šo jautājumu. Lūdzu. Gonzāles kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija nedomā, ka šeit ir kādas pretrunas attiecībā uz to, kā tiek nodrošināts finansējums GIMS un uh, daudzgadu finanšu programmā. Ja pienākums, kas mums ir uzlikts, ir finansēt um, Eiropas Savienības politikas. Komisija saprot, kā ir prioritāte GMS un Galileo programmām, te pašā laikā komisija skaidri nošķir vienu no otras programmas. Tieši tādēļ, ka komisija ir Galileo īpašniece. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt finansējumu tajās robežās, kas ir iekļauts visās Eiropas Savienības politikās un arī ņemt vērā attiecīgas uh, GMS vajadzības. Tāpēc arī jūsu GMS jautājumus vēl joprojām atrodat komisijas paziņojumā, jo komisija meklē alternatīvu veidu, kā GMS varētu nākotnē finansēt ārpus Eiropas Savienības budžeta. Tas, protams, nav viegli, bet komisija nāk un šobrīd meklē konkrētu priekšlikumu, kā varētu GMS uh, nākotnē uh, jautājumus, šos jautājumus risināt, tas finansējuma jautājums. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, labi. Ņemsim vērā jūsu teikto. Nu, tad varbūt es arī varētu šo to pateikt. Manuprāt, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Un, protams, es to saku arī komisijai. Manuprāt, Glantikungs tas ļoti labi pateikt. Teica, ja mēs tagad teiksim, ka kosmosa politikai pēc Lisabonas uh, līguma ir jauna, jauna iedvesma, jauni uzdevumi, nu tad skaidrs, ka ja ir jauni uzdevumi, jābūt, jauni, ir jābūt, jābūt arī jaunām finansēm. Tas attiecas gan uz tiem projektiem, kas jau ir uzsākti, gan arī uz jauniem projektiem. Nu jā, savādāk diez vai kāds varētu uzticēties, un nu, sanāk tā mums tāda uzpūsta situācija, mēs teiksim, ka mums ir milzīgie skaistie projekti, bet finansējums netiks uh, piešķirts, līdz ar to pat uzsāktie projekti netiks pabeigti. Līdz ar to mūsu politika kļūs tāda, kas vispār nevar baudīt uh, cilvēku uzticību, un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un tajā brīdī, kad mēs uh, runāsim ar padomi, ir jāskatās, kur mēs varam rast papildu finansējumu jauniem projektiem. Savādāk var teikt, ka, nu, diezai būtu vajadzīgs uzņemties jauns uzdevums, ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā procesā uzmanītos, lai nesanāktu tā, ka mēs kādam jaunam milzīgam projektam eh, mēs apņemtos šo projektu īstenot, bet nepievērst, bet nepiesaistīt pietiekam finansējumu. Amerikā kaut kas līdzīgs notiek pēdējos gados. Mēs varam redzēt, ka viņi parādījuši milzīgu potenciālu. Tas bija tāds papildu komentārs, un tagad Patričelli, Patričello kungs, es gribētu to vēlreiz izteikties, lūdzu. No, diciamo che, eh, nella mia relazione, seppur di... Jā, paldies, saka Patričēlo kungs. Es līdz šim sniedzu jums eh, pirmo ieskatu manā topošajā dokumentā un eh, varējām, varējām arī pakomentēt komisijas paziņojumu. Skaidrs, ka mūsu kopīgā prioritāte ir eh, nodrošināt to, lai, gais, eh, lai kosmosa projekti būtu budžeta robežās. Tā ir viena no prioritātēm. Un noteikti komitejai būs jāņem ja vērā visi šie aspekti. Mēs vēl diskutēsim gan par finansējumu jautājumiem, gan arī par jaunajiem projektiem, par to, kā nodrošināt kontinuitāti vecajiem projektiem. Visu šos, šos jautājumus mēs izskatīsim pat tur tuvāko nedēļu laikā. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, tā, lai rastu jaunus risinājumus, un šie risinājumi var nākt gan no komisijas dienestiem, gan, protams, arī no jums, deputāti. Un ir ļoti svarīgi, lai mūsu risinājums atbalstītu pēc iespējas plašāks iedzīvotāju lokus. Tātad mērķis šobrīd ir sadarboties kopā Uh, domāt kopā, izdomāt jaunus risinājumus, gal galā panākt kopīgo stratēģiju, ko visi varēs atbalstīt. Gal galā mēs strādājam Eiropas iedzīvotāju labā. Paldies! Jā, saka priekšsēdētājs, liels paldies! Patričelo kungam uzdevums jūsu rokās ir ārkārtīgi svarīgs, un tad turpināsim šo jautājumu izskatīt tā, lai varētu piedalīties ne tikai daži speciālisti. Gal galā šim jautājumam ir jābūt tādam plašākam to, uh, um, tādam jautājumam, ko izskata visi deputāti. Šeit mēs uh, mūsu uh, komitejā strādājam enerģijas uh, jomā un klimata pārmaiņu jomā, tad varbūt, tad brīžiem runājot par e, industriāliem jautājumiem, un, ņemot vērā, ka visi šie jautājumi, kas ir mūsu e, mūsu mandātā, tad mēs varam attiecīgi izskatīt šos jautājumus tādā plašākā mērogā, un kolēģi šodien to arī ļoti labi uzsvēra. Jā, mēģināsim atbalstīt šos priekšlikumus. Nu, tad nākamais ārkārtīgi svarīgs jautājums. Kas ir transports? Kāriņa kungs pacentās, pastrādāja, un tad lūdzu, Kāriņa kungs, 16. darba kārtības punkts. Jūs pirmais. Dankšen, Herr Vorsitzende. Uh... Äh, briefly. Uh... Liels paldies priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi. Tas ir atzinums transporta komitejai. Te ir runa par komisijas uh, balto grāmatu ceļveci uz Eiropas vienoto transportu telpu, virzības konkurēt spējīgu un resursu efektīvu transporta sistēmu. Es mēģināšu izteikties īsi. Mūsu darba kārtība no rīta jau bija pietiekoši gara. Pieci īsi punkti. Vispirms Baltās grāmatas eh, vispārējie mērķi manā skatījumā ir tiešām atbalstāmi no mūsu puses otrkārt konkurēt spēja. Eh, energotaupības politikas ietveros mums tomēr nevajadzētu uh, likt šķēršļus mobilitāte, ierobežot to, un otrkārt mums ir jāizvērtē uh, kādā veidā resursu izmantošu efektīvi. Transporta nozare var tomēr tāda palikt, kaut arī mēs taupām enerģiju. Treškārt, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozīme. Tai man šeit ir ļoti liels potenciāls Tad, ja tiek uh, izmantots jau, izmainot jaukta transporta sistēma, piemēram, tad, ja kaut kas, kāda prece, uh, krava ienāk uh, ar kūģi un tālāk, tad var turpināt tās pārvadājumus pa dzelzceļu vai pa ceļa, pa sauzemes ceļu. Katrā ziņā jāņem vērā šeit IKT potenciāls Un te ir papildus tam informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantojumam. Mēs varam samazināt uh, arī vispār nepieciešamību pārvietoties. Ceturtkārt, Eiropas pētniecība var sniegt jaunus risinājumus transporta efektivitātes palielināšanai. Tas ir jāuzsver. Un Tālāk mums vēl jāuzsver tas, ka pētniecības rezultāti ir jāīsteno, jāīsteno reāli dzīvē, praksē. Un piektkārt, biodegviela. Es uzskatu, ka ir plašas iespējas palielināt ilgspējīgi biodegvielas izmantošanu, tas arī samazinās Eiropas atkarību no citiem energoavotiem. Tad, ja energoavots salījumā vairāk tiek izmantota biodegviela, tad tomēr tas ir jāpaskaidro patērētājiem. Katrā ziņā manā valstī patērētāji ir ļoti uztraukti par to, kādu ietekmi tas atstās uz uh, automašīnu dzinējiem. Tātad šīs, uh, šī enerģijas avota izmantošana uh, ir e, jāveic līdztekus iedzīvotāju informēšanai. Tad tādi ir tie pieci īsie punkti, ar kuriem nāku klajā kā ierosinājumiem, un tas arī būtu viss no mans puses. Paldies! Lielas paldies, Holas kundze, lūdzu. Es gribētu pateikties Kariņa kungam par viņa ļoti lakonisko kopsavilkumu. Te es gribētu tikai izteikties par otro un piekto punktu. Es pilnīgi piekrītu viņa sacītajam, ka energotaupība un energoefektivitāte un konkurēt spēja jāņem vērā līdztekus vienotrai. Taču iespējams, ka es te gribētu izteikties mazliet pozitīvāk, jo tiešām ir plašs plašs liecības par to, ka efektīvi izmantojat enerģiju, jūs arī kļūstat eh, konkurētspējīgāki. Ja jūs, piemēram, paraugāties uh, uz, uh, uz to, cik degvielas tiek izmantots nelielā, uh, nelielā kravas automobilī, tad aplēses bija 2400 eiro, tad, ja jūs izmantojat šo īpašo degvielu un tā, tā ātri atmaksāja šis eh, sākotnējais, sākotnēji lielie izdevumi. Un te ir arī jādomā par eh, to, ka pastāv transporta līdzekļi, kas ir īpaši efektīvi un kas ļauj tad ietaupīt. Un tad es domāju, mēs vēl arī varam vienkārši paraudzīties, kā jau tagad eh, pret to izturs patērētāji. Manā dalībvalstī apvienotajā karalīste, karaliste arvien vairāk tiek iepirkta tāda degviela, nu jau divkāršojies, 57, 5000. 57 tūkstoši 2010. gadā, 57 tūkstoši tonu tika iepirkti šīs te īpašās degvielas, kas piesārņo mazāk par septiņiem, eh, par simts uh, kuras piesārņojums ir mazāks. Un mēs tiešām nevisai labi zinām, kas ir ilgspējīgi biotekvielties runāja par piekto punktu. Es domāju, mums tiešām ir jāpaliek nelokāmiem šajā jautājumā. Un mums jāspēj pieņemt to, ka iespējams Eiropā ražotā biodegviela nav ilgspējīga, taču vispār biodegviela tās nozīme energoavotu sadalījumā ir ļoti svarīga. Pastāv daudz biodegvielas veidu, par kuriem ir skaidrs liecības, ka tie ir ilgspējīgi. Un vēl es domāju, būtu svarīgi pieminēt vēl jau lielāku potenciālu Eiropā attiecībā uz otrās paudzes biodegvielu. Es domāju, te nav nekā šaubu par to, ka tas ir solis uz priekšu biodegvielu ražošanā un īpaši ilgspējīgas biodegvielas ražošanā. Un te es pilnīgi piekrītu referentam, ka mums ir jāizglīto mūsu patērētāji, lai viņi labprāt izmantotu šādu veidu degvielu. Paldies! Glantes kundze, lūdzu. Glantes kungs. Jā, Fozinova, dāmas un kungi. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir jāizsakās Brītas Tomsens kundzes vietā. Viņa nevarēja, diemžēl, šodien ierasties un ir ēnu referente. Uh, Mēs uzskatām, ka šajā atzinumā ir izgaismoti daudzi tādi ļoti interesanti uh, aspekti, bet šeit nav minēti elektromobīļi, kas kļūst aizvien aktuālāki tieši transporta kontekstā. Jāņem vērā, ka elektroautomobīļi ir uh, tīrs transporta līdzeklis, zaļš transporta līdzeklis un ir ļoti būtiski tos vajadzētu pieminēt. Uh, Protams, ir jādomā, kā uzlādēt šo automobīļu baterijas, vai ir iespējams enerģiju uzglabāt, un, protams, ir jābūt piesaistēji eh, tādiem eh, viediem tīkliem. Mēs vēlētos arī iesniegt attiecīgs grozījums šajā kontekstā. Tas bija eh, Tomzens kundzes viedoklis, un es arī pats vēlējos uzdot kādu jautājumu no savas puses proti par uh, eh, dažādā veida degvielām un eh, es pats nāku no tāda reģiona, kur um, cilvēki arī īpaši labprāt nevēlas nu, dažādus piejaukums benzīnam. Izskatās, ka uh, tomēr sabiedrībā tas netiek uh, uztverts ar pārāk lielu sajūsmu un tādēļ uh, Es saprotu, ka uh, politiskajām partijām un uh, uh, citiem arī nozars pārstāvjiem baidzētu cilvēks vairāk informēt, nu kas tad īsti nonāk viņu benzīnu bākā. Paldies. Šlecht. Kolēģi Weber. Weber kungs, lūdzu. Oui, euh, ce livre blanc est un document. Jā, šī baltā grāmata izvirza sev augstas ambīcijas, iespējams tā ir pārāk ambicioza, es gribētu atgādināt, ka tiemžēl pārāk bieži Eiropas tekstos neviens no galvenajiem iepriekšējā ziņojuma mērķiem, te ir runa par 2001. gadu balto grāmatu, nav bijis pilnīgi sasniegts. Tāpēc varbūt būtu vērts ilgtermiņā pārāk ambiciozus mērķus pārveidot par uh, vidustermiņu un beigās īstermiņu mērķiem, uh, iekļaujot tos nacionālā, reģionālajā politikā, lai tādā veidā tie pārveidotos konkrēti īstenojumās rīcībās. Tad no viens puses te mm, ir runa par eh, labām ekonomis, labu ekonomisko klimatu, par cilvēku mobilitāti un īpaši par labumiem, kā uh, uzņēmumi varētu labāk uh, uh, sagrupēt savus, savu pārvietošanos, izdarīt, veicināt tās efektivitāti un samazināt pēc iespējas šo pārvietošanos, cik vien tas iespējams, jo īpaši tas attiecas uz darba tirgu. Tāpēc, diemžēl, šajā tekstā pieejamība cilvēkiem un cilvēku mobilitāte, tāpat kā arī teritoriālā kohēzija transporta jomā netiek pietiekoši labi skatīta. Un vienota, vienots, eh, vienota Eiropas transporta telpa netiks īstenota, ja to kopīgiem spēkiem nedarīs ne paši iedzīvotāji, ne uzņēmumi. Šajā baltajā grāmatā vienā no tās daļām ir pausti centieni uh, attiecībā uz desmit konkrētos skaitļos paužamiem mērķiem. Tas, protams, ir apsveicām. Devītais no šiem mērķiem, manā skatījumā, jau īpaši svarīgs, taču tas ir palikts atstāts tādā neskaidrā izteiksmē. Tur ir runa par sistēmas, tādas sistēmas izmantošanu, kur lietotājs maksā un piesārņotājs maksā. Es gribētu, lai Baltajā grāmatā tas izpaužas konkrētāk. Kā mēs varētu konkretizēt šo principu piesārņotājs maksā, vai mēs varētu uzlikt eh, nodokli autoceļu transportam vai eh, jūras transportam, avio transportam? varbūt tādā veidā, taču šie transporta veidi būtu mazāk, mazāk uh, piesaistoši. Vai vēl kāds no komisijas kaut ko grib paskaidrot? Nē? Labi. Kāriņa kungs, vēl gribat izteikties? Nē? Nevēlaties? Labi, tad tādā gadījumā mēs varam šo punktu noslēgt. Tātad grozījuma iesniegšana termiņš ir 7. septembris pulksten 12. Ja kāds grib iesniegt kādu grozījumu, tad tas jādara līdz tam brīdim. Un tad viņam būs iespēja sadarboties ar Kaviņu kungu, rodot risinājumu līdz ar to. Šis punkts ir noslēgts, 17. punktā arī vairs nekas nav sākāms. Un tad vēl pieminējuši, ka 8. septembrī mēs tiekamies pulksten 9. Ā, Audī kungs, jūs vēl, Audī kungs, gribat izteikties, lūdzu, vai kaut ko aizmirst? Jā, Priekšsēdētāja kungs, šīs nedēļas sākumā es lūdzu, vai 8. septembrī notiks balsojums, jūs eh, sacījāt, ka jūs gaidāt vēl papildu informāciju, tātad vai būs balsojums 8. septembrī vai nē? Sekretariāts man saka, jā, būs jābalso lai mēs varētu dažas lietas tomēr pabeigt. Labi, nu īpaši labi tas nav, bet nu tas ir nepieciešams. Oh, okay. wenn es, wenn es möglich... Jā, pastāv iespējas no tā izvairīties, mēs to darīsim, noteikti ieskatīsimies lietas būtībā, bet, nu, jā, ja lietas ir iekļautas darba kārtībā, tad šīs lietas ir jāizdara. Jā, es tikai gribētu, lai man sniedz informāciju par to pēc iespējas drīzāk. Auf Wiedersehen, das war's für. Nu tad varam pabeigt šodienas darbu, līdz nākamajai reizei.